Mums ir vajadzīga šos politikas reforma, lai mēs varētu strādāt konsekventāk un vēl konsekventāk atbalstīt demokrātisko spēku šajās valstīs. Paldies! Un tagad Sokolkungam saka priekšsēdus kundze ETPP vārdā. Atvainojiet, Halicka kungam vārds. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze. Austrumu kaimiņa attiecība programma ir vainagosies panākumiem. Atsevišķu valdību problēmas vai reformu pārtraukšana, protams, nedrīkst tik pieļauta. Sadarbībai ir jābūt eh, ar panākumiem un uh, ar tādu Eiropas ambīciju, gan attiecībā pret pilsoņiem, pilsonisko sabiedrību. Es esmu no ģimenes, kas bija sadalīta kara dēļ, un daļa no manas ģimenes šo valstu pilsoņi. Un tikai kopš eh, neilga laika, izmantojot vīzu brīvību, viņi regulāri var ar mums satikties. Nākamais gadu desmits tam vajadzētu būt tādam, ka mūsu attiecības eh, kļūtu intensīvākas. Tas ir attiecības no cilvēku uz cilvēku. Tas ir attiecības starp nevalstiskajām organizācijām, tas ir Erasmus apmaiņa. Tās ir iniciatīvas, ko uh, kas tiešām var mainīt sabiedrību šajās valstīs. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, kas ir kritizējams, bet mums šeit runa ir par trim valstīm, kas ir vadošās kaimiņa attiecību politikā. Tādēļ mums ir vajadzīga partneru attiecību politikas modernizācija, jo Ukraina, Gruzija un Moldova – ir pelnījušas vairāk, to sabiedrības ir pelnījušas vairāk. Viņi saskata Eiropas Savienības iespēju uzlabot savu dzīves eh, līmeni. Šīs valstis ar mums rēķinās. Neaizmirstiet to, neraugoties uz dažām lejupslīdēm, kas tiešām arī ir, mēs nedrīkstam atkāpties, mēs nedrīkstam atstāt novārā šīs valstis. Paldies, tagad vārds Džīlas kundzei, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdz kundze, augstā pārstāve, vēlos pateikties jums par sadarbību pēdējo piecu gadu gaitā un vēlos sacīt, vēlos jums arī novēlēt visu labu jūsu nākotnes gaitās. Bet mums ir zināms bāžas attiecībā par kaimiņu valstīm signāli no Kišiņevas raida, rada pamatu bāžām, kā būs ar demokrātiju un tiesiskumu. Daži varbūt sacīs, ka komisija bija naiva, ka tā palīdzēja panākt vienošanos, eh, kuras rezultātā ir koalīcijā ar prezidentu Dodonu tikus pie varas. Grūzijā arī cilvēki prasa demokrātiskāku, taisnīgāku vēlēšanu sistēmu, bet pret viņiem vēršas uh, uh, kārtības policija, kas izmanto gumijas lodītes un stekus un tā tad, kas notiek šajās valstīs? Mēs redzam tendenci, ka autoritārie režīmi cenšas uh, e, apslāpēt, apslāpēt vēl nestabilu demokrātiju. Mūsu politika ir varbūt pārāk maiga, tā nedod vajadzīgos rezultātus. Un kādu gan padomu jūs varētu dot savai, savam pēcsacim amatā, kāda varētu būt viņa stratēģija? Paldies, Basesku kungs no ETP grupas eh, eh, vēlas uzdot jautājumu. Piedošanu. Eh, es atvainojos, Basesku kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemsiet? Nē, nepieņemsiet. Labi, paldies. Tad došu vārdu uh, Gitas kungam no Riņū grupas. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Vai mikrofons darbojas? Jā. Tas bija pienākums, tā bija vajadzība. Eiropas Savienībai vajadzēja atvērties centrāla Eiropas valstīm, Eiropai vajadzēja arī sniegt partneriātu austrumu valstīm, jo šī paplašanāšanās rezultātā tie kļūp par mūsu jauniem kaimiņiem. Uh, Bija gan panākumi, gan trūkumi, bet desmit gadus vēlāk mums ir jākonstatē, ka mūsu austrumu partnerībā esam aizmirsuši Krieviju. Eh, konkrētāk sakot, mēs negribējām vispār iekļaut Krieviju, jo tā rada lielas problēmas un likās, ka tās nav atrasināts. Bet nu, tā ir politiskā gļēvulība, kas mums šodien ir jāatrisina, jāskata, kāda varētu būt jauna Helsinku vienošanās iespējas ar Maskavu, kā varam sadarboties drošības jomā. Būs grūti pateikt nē, būs ļoti sarežģīti un neskaidri. Un tomēr mums tas ir jāmēģina, jo Krievijas federācija ir uh, visplašākā valsts uh, pasaulē, kas ir uh, diezgan nabadzīga, bet kas var nodarīt milzīgu kaitējumu. Paldies! Vārds Tomašičas kundzei no EKR grupas. Paldies, priekšsēdus kundze! Daudz gadus Eiropas Savienība ir veidojusi īpaši labas attiecības ar saviem kaimiņu valstīm. Šī pieeja var būt ļoti nozīmīga, un tā ir liels potenciāls. Tas kļūst skaidrs arī migrantu krīzes laikā. Labas attiecības ar kaimiņiem, eh, tā skaitā politiskajā un tirdzniecības jomā, varētu mums dot lielāku noturību šādās situācijās. Mūsu austrumu kaimiņos ir vairākas valsts, ar kurām mēs esam um, izveidojuši labas attiecības austrumu partnerības kontekstā. Bet ir vēl tāls ceļš, lai tās kļūtu par stabiliem partneriem. Dažās vēl plosās karš, citās notiek sāpīgas pārmaiņas, bet viss šīs valsts mums ir ļoti nozīmīgas, arī ņemot vērā mūsu pozīciju pret Krieviju. Mūsu Eiropas interesēm ir jābūt tādām, ka šīs valsts attīstās par pilnīgi funkcionējušām demokrātiskām valstīm, uh, ar tiesiskumu un tirgus ekonomiku. Mums vajadzīgi šie partneri, mums tajos jāinvestē. Tomašičas kundze, piedošana. Sokola kungs vēls jums uh, uzdot zilās kartītes jautājumu. Es to pieņemsiet. Sokola kungs, 30 sekundes. Paldies, Tomašičas kundze. Es priecājos ka jūs eh, slavējat Eiropas Savienības ārpolitiku. Jūs esat par vienotiem risinājumiem, jūs redzat vienotas intereses. Pēc jūs teiktā, vai jums šķiet, ka Eiropas Savienības pilnvaras ārpolitikas jomā ir jāpaplašina, lai ES eh, varētu eh, izlēmīgāk rīkoties arī attiecībā uz valstīm, kuras jūs minējāt? 30 sekundes atbildēja. Jā, protams, es uzskatu, ka Eiropas Savienībai uh, Būtu jāstiprina šīs attiecības, bet saskaņā ar dalībvalstīm. Brīselē nedrīkst lemt vienu dalībvalstīm, tas jādara kopīgi. Paldies, tagad došu vārdu Basesku kungam Eiropas tautas partijas vārdā. Basesku kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Divas austrumu kaimiņu attiecību valsts, es vēlos uzrunāt Ukrainu un Moldovu. Ukraina ir valsts, kuru smagi skārusi Krievijas politika. Tur ir pilsoņu karš, Krīme ir anektēta, valsts austrumos ir konflikts, un arī Melnās jūras ostas tiek bloķētas. Kā tas notika? Kādēļ? Tādēļ, ka Krievijas federācija nespēja pieņemt to, ka šīs valstis ir pavērsušās pret Eiropas Savienību, ka tās tuvojas Eiropas Savienībai. Risinājums Ukrainai. Tās teritoriālai, teritoriālai integritātei ir mūsu atbalsts. Eiropas ekspertiem ir jāparāda e, ka Steinmēra plāns bija nepilnīgs. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka Austrum Ukraina var tikt zaudēta. Vai būs jauns referents un neatkarības paziņojums kā Usētijā, Abhāzijā un Krimā. Tāda ir Krievijas metode. Un tagad par Moldovas republiku. Diemžēl Sandu kundze, Maija Sandu, ir zaudējusi valdības varas virs. Moldovā ir paradoks situācija. Ir valdība, kurā ir divas proeiropeiskas valdības, un tad ir mazākuma valdība, ko virza prokrīviskais uh, eh, Dodons. Eiropa ir investējusi šajā valstī, tādēļ ir jāprasa no opozīcijas līderiem, jo viņi pārstāv vairākumu, ka viņi uzņems savu atbildību attiecībā uz Moldovu Viņiem ir atkal jāpārņem valdība un jāved valsts rietumvirzienā. Paldies, un tagad vārds Vitānova kungam, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze, augstās pārstāvs kundze. Eiropas sanības politika pret austrumu kaimiņiem ir vienlaiks augsti prioritāri, bet tāpat laikā atstāta novārtā Tādēļ, ka šīs valsts ir problemātiskas un viņu attiecības ar Eiropas Savienību ir sarežģītas. Mēs vairāk runājam par resursiem un šo valstu potenciālu Eiropas tirgiem tā vietā, lai ņemtu vērā reģionu ģeopolitisko nozīmi. Šis pats reģions ir pakļauts sāncensībai starp Eiropu un Eirāziju. Pēc visiem šiem gadiem joprojām uh, Mums ir daudz darāmā. Ir jāpārskata līdz šim sasniegtais, jāparāda skaidrāka apņēmība nosakot savus prioritātes šajā reģionā. Pretējā gadījumā mēs riskējam šīs valsts ielaist kādas citas valsts orbitā un ka tā varēs īstenot savas intereses. Tagad Strugārio kungs, re, kundze, Reņu grupas vārdā. Priekšsēdus kundze. Tieši vēstījums. Proeiropeiskās valdības atkāpšanās Kišņevā pēc Maijas Sandu drosmīgās soļas nespēlēt vairs prezidenta Dodona spēli un tiesības sargājušās iestādes nepakļaut oligarhiem, vai arī Tbilisī valdības eh, lēmums eh, grozīt vēlēšanu likumu, lai iegūtu lielāku ietekmi parlamentā tie ir soļi atpakaļ šo valstu ceļā uz Eiropu. Bet mēs zinām, kas ir atbildīgs, kas vēlas es no es attālināt šīs valsts. Mūsu pūliņi sniedzot makrofinanciālu atbalstu ir svarīgi. Mums ir jāpaskaidro šo valsts iedzīvotājiem, kādēļ reformas ir būtiskas un kādam ir jābūt tos saturam. Pretējā gadījumā katra antieiropeiska valdība pagriezīs šo valstu kursu un mēs sāksim aizvien no jauna. No nulles. Eiropas komisijai jārīkojas. Durvīm jāpaliek atvērtām. Mums ir vajadzīgs īsts reformas tiesības sargājušās iestādēs demokrātijā. Un tagad vārds Černiecka kungam, EKR grupas vārdā. Priekšsēdes kundze augstās pārstāvs kundze, austrumu partnerība ir svarīgs instruments kādreiz. Mēs cerējām no tās sagaidīt vēl vairāk, taču tā joprojām ir noderīgs rīks. Lai neaizmirstam, ka mēs formāli varam šīs sešas valstis sadalīt trijās grupās - veiksmīgākās, kā arī minēja kolēģis Kalickis, Ukraina, Grūzija, Moldova. Tāda divas valstis, kas ir parakstījušas nolīgumus ar Krieviju, Baltkrieviju un Armēniju, un trešā grupa - Azerbaidžāna, kas nav nedz šeit, nedz tur. Nepagriezīsim savus mugurs Armēnijai un Baltkrievijai, nestumsim šīs valsts Krievijas federācijas orbitā. Varbūt derētu arī apbalvot Azerbaidžānu par zināmu neutralitāti. Azerbaidžāna tik tālu nav parakstījis nekādas nolīgumas ar Krieviju. Būsim atvērtāki šīm valstīm, kas uh, līdz šim vēl nav pilnīgi mums pietuvojušās. Paldies, dobs, dod vārdu ETP deputātai Žovko kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms vēlos pateikties viceprezidents kundzei augstai pārstāvēji par viņas darbu, ko viņa ir veikusi Austrum partnerības jomā. Austrum partnerības spēcīgs rīks miera un izlīguma veicināšanai, Eiropas drošības veicināšanai kopā ar ārlietu komiteju un ar mums visiem, kas ir smagi strādājuši, lai šo valstu pilsoņiem palīdzētu saprast, ka eiropeiskās vērtības ir vienīgās, kas pārveidos viņu sabiedrības un dos viņiem labāku nākotni. Mēs turpināsim strādāt pie tā. Es ļoti atbalstu manu kolēģi Kubiliusa domu eh, vērst galvenos centienus uz trim valstīm, kuras joprojām cer eh, nostāties uz īstā ceļa. Mēs esam eh, atļāvuši bezvīzu režīmu šīm valstīm, iespējas viņu jauniešiem dažādas iespējas, lai redzētu, cik lielu ieguldījumu Eiropas Savienība var dot viņu sabiedrību uzlabošanai. Es ceru, ka šis parlaments un Eiropas komisija jaunā strādās arī turpmāk šajā ceļā un padarīs šīs valsts par spēcīgiem mūsu sabiedrotajiem. Paldies! Tagad došu vārdu Millera eh, kungam sociālistu un demokrātu vārdā. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Magarīnī kundze. Eh, pieredze no desmit gada austrum partnerības arī pamato vajadzību turpināt šo partnerību. Ar mums ir arī Šikorska kungs, ministrs, kurš bija šīs idejas pamatā. Tad mums ir jābūt arī idejām, kas atbild uz galveniem izaicinājumiem. Nu, galvenais jautājums ir partnerības modelis, ekonomiskā integrācija, varbūt mazākā mērā politiskā integrācija starp šīm valstīm un es. Tad uh, Eh, šīs valstīs arī ir eh, pirms iestāšanās stadijā. Par, partnerība uh, savu veidu ir savu veidu alternatīva ja līdzdalībai ES, bet nu, desmit, pēc desmit gadiem mums ir jāpieņem lēmums, jo esošais modelis vairs nevar darboties. Uzskatu, ka austrumu partneriem ir jāsaņem skaidrs signāls. Uh, kā mums jāstrādā pie viņu nākotnes Eiropas Savienībā. Paldies, Sokolkungs ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies! Desmit gadi pagājuši kopš Austrum partnerības idejas un var teikt, ka šī tiešām ir bijusi panākumiem bagāta partnerība, kur nu, protams, tas ir arī reģions, kur ir dažādu lielvaru intereses. Arī ir ārkārtīgi daudz enerģētikas savoti, protams, lieliem spēlētājiem tur ir savs intereses, un arī Eiropas Savienībai šai reģionā ir savs intereses. Ir sasniegt labi rezultāti, bet, diemžēl, redzam, ka um, nu, pamazām šie vēji mainās ir eh, tāda kā eh, iešana atpakaļ. Un naudēm eh, liecīs nav tā, kā mēs gribētu. Es redzēju trīs lietas, ko gribētu pateikt par to, kas mums būtu jādara austrumu partnerības sakarā. Vispirms Eiropas Savienībai jārunā vienā balsī. Mēs nevaram pieļaut atsevišķām interesēm dalību valstīm um, izteikt dažādus viedokļus. Mums ir jādefinē kopīgas intereses Eiropas Savienības vārdā, un tikai tā mēs varam būt globāls līderis. Otrakārt, mums arī ir ļoti skaidri jānosaka, kāds mūsu intereses, mums ir jābūt caurskatāmiem. Un tad ar proeiropiskiem spēkiem mums ir uh, jāstrādā šais valstīs. Tad mums ir jātur arī dotais vārds jātalgo tie, kuri ir sasnieguši labus rezultātus. Mums ir jārāda viņiem ceļš uz iestāšanos. Mums viņi ir jātalgo par to, ko viņi ir veikuši pro-eiropeiskuma vārdā arī tiesiskuma, cilvēktiesību jomā un tā tālāk. Paldies! Un tagad es un devārdā Beņos kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies jums, paldies Mogarīnī kundze par piecos gados paveikto lielo darbu, un tagad uzrunāšu jauno komisiju un arī dalību valstis lūdzu nākotnē, esiet atbildīgi. Mēs nevaram nebūt pozitīvi pret mūsu kaimiņiem. Iestāšanās procedūras Albānijas Ziemeļmaķedonijas gadījumā apstādināts. Tā ir laba doma. Dezinu, vai tā ir laba doma, īpaši Ziemeļmaķedonijas gadījumā tas ir demotivējoši. Viņiem demotivējoši arī uh, austrumu valstīm ir nepieciešama stabila partnerība, atbalstam stabilitāti, labklājību, drošību. Uh, sadarbojoties ar austrumu partneriem. Tas mums ir uh, tiešā, tā ir lieliski mums iespēja, lai izplatītu mūsu vērtības, idejas, iestāšanās sarunas. Un arī, kas ir ļoti būtiski šīm valstīm, un tad arī sagaidu pozitīvu un atbildīgu attieksmi. Paldies! Paldies, Dūda kungs, ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms es gribētu izteikt Eh, apmierinātību ar eh, šo iniciatīvu un ar to darbu, kas paveikts, eh, neskatoties uz um, grūtībām, tīpaši, kas saistās uz, kas attiecas uz Ukrainas un Gruzijas tālāku integrāciju Eiropas virzienā. Un es domāju, ka Eiropai būtu attiecīgi jāreaģē. Un, uh, šī stratēģija eh, trijā 2030 piedāvā ilgtspējīgus eh, atbalsta instrumentus tālākām reformām un investīcijām. Ceļ, ceļš uz integrāciju Eiropas Savienībā nav viegls. Mēs Polijā to ļoti labi atceramies, bet mēs tagad gribam atbalstīt mūsu austrumu kaimiņus un eh, gribētu runāt par reformām Ukrainā. Mēs noteikti atbalstam un apsveicam jauno valdību tās centienos un drosmē. Um, Ieviešot eh, pārmaiņas Ukrainā, cīņa ar korupciju, um, tiesu sistēmas reforma, um, tas ir liels izaicinājums. Tajā pat laikā eh, pilsoniskās varas stiprināšana un decentralizācija ir ļoti svarīga Ukrainas demokrātijas stiprināšanā. Un gribētu pasvītrot to, cik svarīgs ir plašs konsultāciju process, iesaistot visus sociālos partnerus visos valsts pārvaldes līmeņos, lai nodrošinātu veiksmīgas pārmaiņas. Tam ir ļoti svarīga nozīme, lai varētu efektīvi īstenot ilgtspējīgas reformas. Es domāju, būtu jāpasvītro arī Ukrainas līdzdalība Eiropas programmās, it īpaši jauniešu līdzdalība programmā Erasmus. Es esmu ticies ar ambicioziem un uh, zinošiem jauniešiem no Ukrainas, un tas manī vieš optimismu. Paldies! Paldies! Mūsu kolēģis Pospešils tālāk no tādas partijas grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Es gribēju pateikt, ka es esmu ļoti priecīgs, ka mēs patreiz izdarām tādu rezumējumu par šo uh, partnerības programmu. Un, uh, Es atceros uh, debatas, kas uh, notika Čehijas prezidentūras laikā, un um, uh, mērķis bija noturēt eh, šīs eh, valstis eh, un, un, un neļaut tām nonākt Krievijas ietekmē. Un man šķiet, ka šī partnerība ļauj sasniegt vajadzīgo politisko mērķi. Ja mēs pārtrauksim atbalstīt austrumu partnerības valstis, tad man ir bail, ka Krievijas ietekme, kas jau ir diezgan spēcīga patreiz, piemēram, Moldovā, varētu kļūt vēl spēcīgāk. Tā kā ģeopolitika politiskais virziens ir skaidrs. Ir vēl viens svarīgs iemesls. Tas ir. Šīs ir valstis, kuru tautas grib dzīvot demokrātiskā um, valstī, uh, kur valda labklājība un uzplaukums. Par spīti atsevišķām problēmām šajā partnerībā kopumā to varam vērtēt kā pozitīvu un mums noteikti būtu jāstiprina tālākā sadarbība. Svarīgi ir arī tas, ka šīm sešām valstīm nav ekvivalenta vienlīdzīga attīstība, un katrā no tām ir atšķirīga Krievijas ietekmes pakāpe. Bet kopumā es gribētu teikt, ka šī partnerība ir ļoti svarīga atbalstot sadarbību ar Austrum partnerības valstīm, un katrā eh, ziņā um, mums ir jāturpina sniegt šo atbalstu. Paldies! Mums vēl ir nedaudz laika brīvajam mikrofonam. Ir četri kolēģi pieteikušies runāt brīvā mikrofona procedūrā. Es tagad noslēdzu pieteikušos sarakstu un kā pirmajam došu vārdu Heisel kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mums ir jāsaka, ka Eiropas padome noraidīja sarunu uzsākšanu ar uh, Albāniju un jāsaka, mēs nevaram likt uz spēles labas attiecības ar austrumu partnerības valstīm. Un uh, ja Eiropas Savienība novēršas no šīm valstīm, ātri vien atradīsies citi, kas mēģinās tās ievilkt savos uh, apkampienos - Krievija, Ķīna un citas lielvaras. Uh, Mums jādomā, ka tas ir mūsu visu interesēs panākt šo valstu eiropeisko integrāciju. Mums ir jādomā, ka, protams, ir jābūt uh, diferencētai pieejai. Um, runājot par šīm valstīm, ir valstis, ar kurām mums ir ļoti labas tirzniecības saiknes izveidojušās, ar eh, citām eh, ir tāda spēcīga partnerība, un noteikti ieguvējs ir visas iesaistītās puses, piemēram, Ukraina, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija. Tās ir valsts, ar ko mūs jau sen uh, saista, saist, saiknes mums ir jāatvēl īpašas politiskās vadlīnijas šīm valstīm, piemēram, palīdzot arī dažādu reformu veikšanā. Paldies, un tagad goja grupas vārdā Valaskungs. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Magrīnī kundze, jūs teicāt, ka austrumu partnerība nav ne pret vienu, bet ASV un Eiropas uh, E, iejaukšanās Ukrainas lietās ir ļoti pretkrieviska. Un, ja, piemēram, Krievija iejauktos Kanādas vai Meksikas iekšējās lietās, tad es domāju, ka tas radītu milzīgu spriedzi attiecībās ar Ameriku. Vai jums nešķiet, ka Eiropai vajadzētu piedāvāt gal galā um, tālāk tādu mierpilnas attiecības ar Krieviju, noslēgt mieru ar Krieviju? un iesaistīt uh, arī uh, šīs austrumu partnerības uh, kaimiņu valstis, lai tās var būt patiesi neatkarīgas, lai tās neatrastos nec Eiropas Savienības, nec Krievijas ietekmē. Kādēļ mēs nevēršamies pie Krievijas un nepiedāvājam mierizlīgumu? Mogrīnī kundze, mēs par daudziem jautājumiem neesam viens prātis, bet man jūs pietrūks. Paldies! Paldies, Čuvodāro kungs! Mulțumesc, doamnă președintă. Parteneriatul estic cred că este cea mai mare realitate. Paldies, priekšsēdētāji! Austrumu partnerība man šķiet ir viena no eh, lielākajām Eiropas Savienības ārpolitikas iniciatīvām. Un es domāju, ka Šie projekti ir ļoti svarīgi, un, piemēram, Rumānijā ir ļoti veiksmīgi pārobežu e, sadarbības e, projekti ar Moldovu. Un, piemēram, mēs, gribam, la, mēs redzam, ka Moldova gribētu vienādus viesabonēšanas tarifus, kā tie ir, piemēram, Eiropā. Uh, Nu, es domāju, ka mums ir jāpiedāvā viņiem arī šāds risinājums, un varbūt mēs varētu no Eiropas fondiem finansēt Eiropas Savienības mēroga lielceļu, kas varētu savienot eh, svarīgas Rumānijas pilsētas ar eh, kaimiņu valstīm. Es domāju, ka, lai kāda nebūtu rīcība politika, svarīgākie ir cilvēki, un es ļoti ceru, ka tuvāk desmit gados Moldova varēs kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Paldies, un tālāk dodu vārdu Vorda kungam. Kundzei es atvainojos. Es domāju, ka šodien, eh, ir šajā nedēļā eh, mēs varam būt gandrīti, ka mēs esam pasnieguši kārtējo Saharova um, balvu un, jā, austrumu partnerības valstīs notiek karš un Cilvēktiesību aģentūra ir aplēsusi, ka apmēram 18 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši dzīvības Donbasā. Nelikumīgā krīzes aneksija uh, ir eh, fronte, kurā būtu jācīnās visiem, kam rūt, rūp demokrātija. Un man ir prieks, ka um, mūsu parlaments atbalsta Ukrainu tās centienos tuvināties Eiropas Savienības ģimenē. 2011. gadā es piedalījos kultūras apmaiņas programmā ar Ukrainas partneriem, un es iemīlēju Ukrainu un tās tautu. Un es, uh, Eh, uzzināju arī par plānoto genocīdu, par Golodomoru Ukrainā, kā rezultātā 7 miljoni cilvēki eh, tika nobadināti Ukrainā. Es domāju, ka šis ir brīdis, kad mums ir jāsniedz vislielākais iespējamais atbalsts Ukrainai. Paldies! Un tagad došu vārdu Mogrīnī kundzei. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šīs diskusijas vēlreiz pierādīja to, cik svarīgs ir Eiropas parlamenta darbs atbalstot mūsu partnerības programmas ne tikai ar austrumu partneru valstīm, bet arī ar citiem partneriem pasaulē. Es ticu, ka, ja runājam par austrumu partnerību, tad gan uh, tās dimensija, šīs sešas valstis, eh, gan arī jūsu paveiktais darbs eh, starpparlamentārajās attiecībās ar pilsonisko sabiedrību un sociālajiem partneriem um, izpaužās visās sešās valstīs, un jūsu ieguldījuma pievienotā vērtība ir nenovērtējama. Un, protams, es nevaru solīt, kāda būs nākamie soļi šajā virzienā, jo uh, par to atbildību būs jāuzņemas uh, maniem pēctečiem, nākamajam komisijas sastāvam, bet es domāju, ka uh, šis. Uh, iesāktais eh, ceļš eh, turpināsies un tiks padziļinātas partneru attiecības visās jomās ar sešām eh, valstīm mūsu austrumos un ka šīs attiecības pastiprināsies vēl vairāk arī nākotnē. Un es esmu pārliecināta, ka. Jaunais komisijas sastāvs saņēma tādu pašu atbalstu, kādu man bija privilēģijas baudīt. Un, uh, Es gribētu pateikties jums visiem, un daudz no jums jau pateicās man par šo partnerību, bet tagad es gribētu savukārt pateikties jums, jo man šķiet, ka pat ja arī kādreiz mūsu skatījumu uz lietām atšķiras, tad tā gal galā ir pozitīva demokrātijas iezīme, bet es domāju, ka mm, par galvenajiem jautājumiem mēs bijām viensprātis, un es domāju, ka Austrum partnerība ir pierādījusi to, ka e, padome, komisija un parlaments var strādāt e, saskanīgi, e, lai um, sasniegtu kopīgos mērķus. Un paldies jums par atbalstu piecu gadu garumā. Un Kā jau teicu, eh, iepriekšējās sesijas priekšsēdētājiem, es ar jums vēl kopā būšu šovakar un arī rīt, tā kā šis vēl nav mans pēdējais vārds. Paldies Mogherīnī kundzei. Tādējādi mēs esam noslēguši debatas par austrumu mm, partnerības eh, attīstību un liels paldies jums par līdzdalību šajās debatēs. Nākamais punkts darba kārtībā ir. Eh, augstās eh, pārstāves eh, ārlietās un drošības jautājumos paziņojums par situāciju uh, Izrēlā un Palestīnā, to starp apmetņu jomā. Paldies! Gribētu dalīties personīgās tādās atmiņās. Tad, kad es stājos amatā pirms pieciem gadiem, Tad mana pirmā vizīte ārpus Eiropas Savienības bija uz Izrēlu un Palestīnu, ieskaitot arī gazas sektoru. Un tad es teicu, ka es ticu, ka divu valstu risinājumu varēs panākt manā pilnvaru termiņā. Tas bija mērķis, kas eh, bija manas rīcības tāds dzinējs spēks visu šo gadu garumā, un Man ir jāsaka, ka dažreiz likās, ka šis mērķis tuvinās, bet mēs zinām, kāda ir situācija šodien. Tajā pat laikā tas nenozīmē, ka perspektīva ir pazudusi vai ka tā vairs nav spēkā. Man šķiet, ka tas vairāk ir jautājums par politisko gribu un politiskiem apstākļiem, bet ja es brauktu šodien uz eh, minēto pasaules reģionu, tad es domāju, ka manas domas būtu savādākas un es eh, nedomāju, ka risinājumu varētu panākt tuvāko gadu laikā. Pati ideja par divu valstu risinājumu ir. Um, to apšauba daudzas puses. Un tajā pat laikā jums vajadzētu zināt, ka es esmu pārliecināta, ka divu valstu risinājums ir labākais un realistiskākais risinājums, lai nodrošinātu mieru un drošību svētajās vietās un zemē. Neviens nav piedāvājis nekādu citu ilgtspējīgu un dzīvotspējīgu alternatīvu divu valstu risinājumu vietā. Jebkurš plāns, kas nesakņojas starptautiskajās tiesībās un kas netiek eh, veidots ne tikai vai Palestīnas vai Izraēlas tautu interesēs, bet visa reģiona interesēs, šāds plāns izgāzīsies. Es gribētu teikt, ka tas ir starptautisko tiesību, tiesiskuma, demokrātijas jautājums un arī realisma jautājums. Šajos gados mēs esam strādājuši nepagurstot un, lai arī apstākļi patreiz ir ļoti sarežģīti, tad jā, un dažreiz e, mums pat liekas, ka mūsu draugi gan ANO sistēmā, gan Arābu pasaulē, gan arī Āfrikā un Āzijā ir īpaši tagad, kad ir tik grūti saglabāt šo redzējumu par divu valstu risinājumu. Tieši šis ir brīdis, kad viedai ziņai ir jāizskan viss skaļāk. Un, lai arī mērķis dažreiz uh, nebija skaidri redzams, tad uh, tomēr mēs esam uz to virzījušies pilnā ātrumā, uh, cik vien labi esam to varējuši izdarīt. Tātad vispirms par apmetnēm. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka uh, ro, lēmumu par robežu maiņu var pieņemt tikai um, savstarpējo sarunu procesā un ir jāņem vērā starptautiskās tiesību normas un vienošanās, kas tika panākt 1977. gadā. Un apmetņu aktivitātes Austrum Jeruzālēmē apdraud risinājumu, kad Jeruzālēme varētu būt abu valstu galvaspilsēta nākotnē. Mēs nekad neesam atteikušies no šīs pozīcijas, un pat pirms nedēļas mēs to vēlreiz apstiprinājām ar vienotu Eiropas Savienības pozīciju. Daudzi bieži aicina mūs runāt vienā balsī, un tas ir ļoti svarīgi, un tāda eh, šī pozīcija arī saglabājusies. Mūsu pozīcija ir arī skaidra attiecībā uz uh, Izraels eh, valsts mieru. Uh, Tas, ka uz Izraels iet civiliedzīvotājiem rai, tiek raidīts raķetes, ir nepieļaujami, un es pateicos Eģiptei par tās centieniem samazināt uh, eskalāciju. Izrēlai ir tiesība uz drošību, Izraels tautai ir tiesības uz to, bet mēs esam arī pārliecināti, ka drošība ir ilgtspējīga tikai tad, ja tā balstās uz mieru un divu valstu risinājumu. Kā jūs zinat, šajos gados mēs esam konstant strādājuši, lai atvieglotu gāzes iedzīvotāju ciešanas. Esam piedāvājuši atbalstu uh, skolām, slimnīcām, uzņēmumiem, un kas nāk par labu ikvienām gazas iedzīvotājiem. Tajā pat laikā krīze gazā ir politiska, un tā ir nepieciešams politisks risinājums. Un uh, slē, šķēr, robežu šķērsošanas vietām ir jābūt atvērtām un pieejamiem cilvēkiem, un palestīniešiem ir jāvienojas, jāatrod kopsaucējs savā starpā. Mēs zinām, ka patreizējā politiskā situācija ir nestabila gan Palestīnā, gan Izrēlā. Diskusijas starp Palestīnas frakcijām nav novedušas pie samierināšanās. Prezidents Abas ir mm, paudis vēl noteikti vēlēšanu datumu. Izrēlas pusē attiecīgi politiskā politiskais strupceļš arī turpinas un iespējams, ka pēc gada būs atkal vēlēšanas. Es esmu pārliecināta, ka ar drosmīgu vadību ir iespējams atgriezties pie sarunu galda. Un es esmu pārliecināta arī tagad, piecus gadus pēc manas pirmās vizītes Palestīnā un Izrēlā, ka tāds ir mūsu mērķis un to realistiski var sasniegt. Un man šķiet, ka tas ir vienīgais iespējamais ilgtspējīgais risinājums šim konfliktam. Un ļaujiet man pateikt, ka Es personīgi esmu pārliecināta, ka no visām krīzēm un konfliktiem tuvējos austrumos šo varētu būt visvieglāk atrisināt. Ar nosacījumu, ja ir politiskā griba. Gan politisko partiju starpā, gan starptautisko iesaistīto pušu starpā jo nebūs miera bez politiskās apņēmības nec no abām pusēm, nec starptautiskajā sabiedrībā kopumā. Mēs esam vienmēr bijuši gatavi un arī turpmāk būsim gatavi eh, sniegt atbalstu visiem centieniem nodrošināt mieru un stabilitāti un rast divu valstu risinājumu Izrēlē un Palestīnai. Paldies! Paldies Magarīnī kundzei! Tagad politisko grupu vārdā izteiksies runātāji. Un Uh, pirmais Lopes uh, izturis White no Tautas partijas. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, uh, vicepriekšsādātājs kundze! Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums par godīgu viedokļu apmaiņu, kas ir notikusi piecu gadu laikā Jautājums par Izraēlu un Palestīnu droši vien ir viens no vissaržģītākajiem dosjē, ar ko jums ir nācies darboties. Pauž jums pilnu atbalstu un var tikai piekrist tam, ko nu pat teicāt. Tā ir situācija, eh, ko nevar atrisināt nekavējoties, bet eh, mēs visi strādājam, lai to tomēr izdarītu, lai to panāktu. Mēs eh, vēlamies mieru, jo reģions ir smagi cietis jau daudzus gadus no miera trūkuma. Gribu jūs apsveikt, vicepriekšsēdētājs kundze, un paldies tiešām par darbu pie šī dosjē. Eh, gribu skaidri norādīt, Izraela mums ir strateģiski svarīgs partners un mums ir kopīgas vērtības un vēsture. Eh, galu galā Eiropas Savienība un Izraela abas ir eh, demokrātijas. Mēs cenšamies veicināt savu principu ievērošanu un atzīšanu pasaulē. Un mēs uzskatām, ka pastāv tiesības jebkurai valstī eksistēt, un Izraela Mm, Izraels atrauc drošības eh, situāciju, skatieties, cik eh, raķeši tiek izšauts no gazas sektora. Tāpat eh, mums ir prieks vērot, tomēr, ka šādas darbības ir mazinājušās pēdējā laikā, mm, sakojot arī mūsu paziņojumiem. Šķiet, ka Mēs vienmēr reaģējam uz uh, amerikāņu teikto un darīto, bet es domāju, ka mēs paši arī varam dot savu ieguldījumu uh, dialogā, rūpēties uh, par mieru. Es domāju, ka ir svarīgi sekot nevis tvītiem un komentāriem, bet pie jautājuma ir jāstrādā. Mums ir jāuzaicina kolēģis no Kneseta sadarboties, ierasties šeit. Mums ir jāsēžas pie sarunu galda, izpildu um, varas līmenī, nepieciešams. Uh, ministru sanāksmes, kas gan šobrīd ir pārtraukts, bet ir jārūpēs par šo dialogu. Ir jautājumi, pie kā mēs varam strādāt, piemēram, produktu marķēšanu no apmetnēm. Es domāju, ka mums vajadzētu strādāt kopā ar Izraels un Palestīnas pusēm, jācenšas attīstīt reģionu. Nepieciešams cilvēkus vienot radīt vairāk labklājības reģionā un eh, cerams, ka tieši tādā veidā un līdz ar to mums izdosies eh, panākt mm, beigu šim konfliktam. Eh, kolēģi te mm, kreisie no komunistu puses skaļi smējās. Es negribu te nevienu aizvainot, bet es domāju, ka uh, palestīnieši, izrēlieši, Eiropas Savienības pilsoņi, ja mēs visi domāsim kopā, tad uh, mums izdosies. Es uh, neesmu atsaucies no kādiem uzbrukumiem Palestīnai, savos izteikumos redzēs, ko teiks pārējie. Paldies! Un tagad uh, Pirīkundze vārds. Paldies, augstā pārstāv. Cienījamie kolēģi, mūs ļoti satrauc nesenie ASV paziņojumi. Uh, atkal tikai pastiprinās uh, vardarbību, un ASV valsts sekretārs Pompeo paziņoja par uh, ASV politikas uh, tādu ārkārtīgi lielu izmaiņu. Viņš paziņoja, ka uh, Eh, Izraels eh, civilu apmetņu izvietošana rietumu krastā nav neatbilstoša starptautiskām tiesībām. Šī deklarācija pilnīgi skaidriet pretim Ženēvas konvencijā no drošības eh, rezolūcijām un 2004. gada atzinumam, ko, ko nāca klājā starptautiskā tiesa es atbalstu un arī pieprasu jūsu augstās pārstāvs nekavējošu atbildi. Izrēliešu apmetnes ir nelegālas starptautisko tiesību izpratnē, un Izrēlē ir pienākums beigt visu šīs apmetņu veidošanas eh, darbības. Tā ir okupējoša vara. Pompeo paziņojums ir vēl viens piemērs, eh, ka Trumpa administrācija ir pārņemta atbalsta paušanā Netanjahu eh, runājot par Jeruzalem kā Izraels galvaspilsētu, pārvietojot uz turieni ASV uh, vēstniecību. Šķiet, ka Trumpa administrācija tā vietā, lai nāktu klajā ar gadsimta risinājumu, ir nolēmusi spēlēties un eskalēt, sāsināt šo konfliktu uz palestīniešu, izrēliešu un starptautiskās sabiedrības uh, rēķina. Prezidentam Trumpam ir jāsaprot, ka tuvējie austrumi nav viņa ārlietu smilšu kaste. Uh, Tā ir vieta, kur dzīvo miljoniem uh, cilvēku, palestīnieši, izrēlieši, viņi vēlas mieru. Izraels apmeņu skaita palielināšanās rietumkrastā, arī austrumu Jeruzalemē, tas uh, viss grauj iespējas, ka varētu būt kāds ilgspējīgs divu valstu risinājums, un tā tomēr ir mūsu vienīgā cerība, lai nodrošinātu ilgspējīgu mieru uh, šajā reģionā. Mēs atbalstām Eiropas eh, tiesas eh, jaunāko nolējumu pār Eiropas apmetņu produktu marķēšanu Eiropas Savienības tirgos. Paldies! Un tagad eh, Vautmans kundzei vārds. Noreņū. Priekšsādātājs kundze, Mogarīnī kundze, sākumā gribēju jums tomēr uh, pateikties par to, ko esat uh, darījusi pēdējo piecu gadu laikā. Nereti esam šeit debatējuši līdz uh, vēlai vakar stundai. Un jāsaka, ka mēs ārkārtīgi bieži esam runājuši tieši arī par Izrēlu un Palestīnu. Kolēģi, es domāju, ka iepriekšējā sasaukumā mēs patiešām visbiežāk esam debatējuši par situāciju Izrēlā un Palestīnā, jo tas joprojām mūs satrauc. Uh, Kopš 2017. gada katru gadu uh, ir uh, rietumu uh, krastā uzcelts vairāk par 12 tūkstošiem dzīvokļu. Kopš 2009. gada uh, Rietuma eh, Jordānas eh, upes krastā ir iznīcināts vairāk par 6000 palestīniešu celtņu. Tas viss tiek finansēts ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Izraela eh, vienkārši mēģina beidzot īstenot šo vienas valsts politiku, pamazām pārņemot visu Palestīnas teritoriju. Mēs nedrīkstam to pieļaut, un tādēļ es patiešām gribu dzirdēt, kādu politiku jūs vēlties tur ieviest ieviest. Mums ir jāievēro starptautiskās tiesības, tāpat kā visiem pārējiem ir jāvēršas pret Trumpa un Netanjahu uh, varas un šo apmetņu celšanas politiku. Eiropas pienākums ir turpināt cīnīties par divu valstu risinājumu, kas manās acīs ir vienīgais iespējamais. Mogarīnī kundze, uh, jā, varbūt šīs ir viens no pēdējām debatēm, kurās piedalāties Strasbūrā, un lūdzu tad arī parunājiet ar savu sekotā nostāju, lai varētu turpināt miera procesa virzību uz priekšu. Viņam ir jābūt pārliecinošam un nepiekāpīgam. Ir e, jāvēršas pret Netanjahu un Trumpa um, piekopto politiku. Nedrīkst būt tā, ka viņi starptautiskās tiesības bradā kājām. Ja jūs to panāksiet, e, augstās pārstāvs kundze, jums noteikti būs parlamenta atbalsts un novēlu jums arī panākums turpmākajā karjerā. Paldies! Nākošais runātājs Oselevans kundze zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, eh, augstā pārstāve! Trumpa administrācijas uh, Eh, gājiens atzīt apmetnes rietumkrastā, nu, tas ir tikai elements tādai ļoti destruktīvai intervencijai no valdības, kura šķiet eh, grib sagraukt jau kādas cerības uz mieru. Atzīstot nelegālās apmetnes, eh, ASV šādā veidā atkal ir nolikusi ārpus starptautiskajām tiesībām. Tā ir atbalstījusi tos, kas cenšas nodrošināt, lai jebkāda Palestīnas valsts nākotnē nebūtu iespējama. Izraels iespējas pastāvēt, protams, ir neapšaubāms, bet jebkurai valstī Eh, nav tiesību eh, nelegāli ieņemt citas valsts teritorijām, veidot tur apmetnes, tāpēc ir jārēģē uz šo konfliktu. Es domāju, ka ir tomēr kopēja vēlme panākt miera risinājumu ilgspējīgu abām pusēm. Katrs eh, solis uh, Veicot okupāciju un aneksiju, tas ir solis prom no stabilas eh, divu valstu eh, vienošanās un risinājuma. Ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Pirmkārt, mēs zinām, ka ASV nav un nebūs uzticams partners šajā procesā, eh, kamēr pašreiz administrācija ir pie varas Eiropas Savienība, tāpēc ir vadošā valsts vara, lai varētu panākt, mēģināt panākt ilgstošu risinājumu Mums ir jādarbojas kā brokerim, jāmeklē eh, mieru nodrošinoši elementi abās pusēs. Mums jāskatās, kā mēs, kā ekonomiska savienība, varam ietekmēt situāciju. Es neatbilstīšu BDS kustību, bet eh, tāpat nevar atbalstīt arī ekonomiskās darbības, kas notiek uz eh, nozaktas zemes pretēji starptautiskajām tiesībām. Īrijas senātājs atbalstīja likuma projektu. Francis Black to bija izstrādājis, lai aizliegtu preces no nelegālām apmetnēm, kas tiek ievests īrijā. Tas ir pasākums, eh, kas parāda, kas aicina Irijas valdību reāli ievērot Ženēvas konvencijas eh, nosacījums. Šobrīd tās preces, kas tiek eh, audzētas, ražotas nelikumīgās apmetnēs, tās tiek ievestas Eiropas Savienībā tirzniecības līguma ietvaros ar Izraelu, kas neatiecas uz konkrētām teritorijām. Tāpēc gribētu jūs lūgt apsvērt, kāpēc un kā to var pieļaut turpināties. Paldies! Festkungs nākošais uh, eh, ID grupas vārdā. Jā, dank, Frau... Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Eh, cienītā Mogarīnī kundze, jūs teicāt, ka divu valstu risinājums ir tas labākais, ilgspējīgākais un pragmatiskākais, bet eh, pilnīgi pretējais ir eh, pareizi. Jāsaka, ka joprojām mēs neskatāmies realitātei acīs, jāsaka, ka tas tātad varētu atrisināt gāzas un rietum Jordānas krasta jautājumu, bet vai tas miera miera procesu kaut varēs virzīt uz priekšu, Ko tad savulaik darīja Mahmuds Abās? 2005. gadā Izrēla atkāpās un Hamas pieprasīja pilnīgu Palestīnas atbrīvošanu, tātad visu Izrēļu uh, izdzīšanu un nogalināšanu. Jāsaka, ka Hamas un Al-Fatā nedomā ne par Gazas joslu, ne par um, Rietumu Jordānas krastu, nē, viņi domā par Haifu, Jeruzalemi un uh, uh citām uh, vietām. Mogarīnī kundze, jūs runājat par eh, politiskās gribas nepieciešamību, lai atrisinātu šo problēmu. Nu, lūdzu, padomājiet eh, par to, vai eh, Palestīnas puse vēlas šādu gribu izrādīt. Nē, tāda tur nav atrodama. Tieši tādēļ divu valstu risinājums ir pilnīgi āplams. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Rausena kungs EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Mogarīnī kundze. Pompeo paziņojums par apmetnēm, eh, protams, radīja zināmu ažiotāžu, bet jāsaka, ka zināmā mērā viņam ir arī taisnība. Jāsaka, ka eh, ja šīs apmetnes tiek sauktas par nelikumīgām, nu tas ir ārkārtīgi skaļi. Uh, Tas nekādā veidā neatrisinās Izraels-Palestīnas konfliktu, uh, radīs tikai uh, papildus niknumu. Un jāsaka, ka Izraela gan vēsturiski, gan juridiski skatoties uh, var pieprasīt šīs teritorijas. Tātad tās nav okupētas, bet apstrīdētas teritorijas un risinājumu var atrast tikai sarunu ceļā. Augstās pārstāvis kundze, es gribu tātad jūs lūgt eh, turpināt eh, sarunas ar ASV, bet eh, domāt, kādā tonī tā darīt, bet investējiet tādos pasākumos, kas kaut ko darīs un kas abas puses varēs samierināt. Apstādiniet netiešo teroristu atbalstu. Uh, um, uh, ņemot vērā arī atbalstu Palestīnas pašpārvaldei. Al-Nundra arī uh, joprojām uztur šo neveselīgo bēgļu situāciju un beidziet arī. Um, uh, vērsties pret Irānu, bet uh, saprotiet, ka tā spēlē ļoti apšaubām lomu visā reģionā. Paldies! Un tagad. Uh... Gracias, prezidenta. Pinēdis kungs. Bueno, lo primero que... Paldies, priekšsēdētāji! Eh, pirmām kārtām es gribētu pateikties eh, Magarinī kundzei par eh, viņas paziņojumu atbildot uz Pompeo paziņojumu, ka Izraels apmetes okupētajā Izraēlā ir nelikumīgas. Paldies par jūsu teiktā saturisko pusi un par jūsu ātro reakciju. Visa jūsu darbības laikā šāda reakcija no jūsu puses ir bijusi, un es ceru, ka Barel kungs rīkosies, strādās līdzīgi. Magrīnī kundze jānorāda, ka neskatoties uz paziņojumu, kas ir svarīgs un kam ir nozīme, jo tas stājas pretī Izraels pārkāpumiem Palestīnas teritorijā un pārkāpēm pret starptautiskām tiesībām, jāsaka, tomēr šī ietekme ir bijusi ierobežota. Palestīnas uh, iedzīvotāji ir atdevuši zemi Izraels pusē un atzīst eh, Izraelu kā valsti, es domāju. Eh, tātad tas jau atspūgļojas Oslo nolīgumā Izraela nav pildījusi dažādas vienošanās jau no paša sākuma, un tā ir pārkāpusi starptautiskos tiesību aktus e, un e, ANO rezolūcijas. Palestīna tāpat laikā ir pildījusi savas saistības, ko nosaka šīs e, vienošanās. Mums ir bijušas blokādes, gazas sektora bombardēšana, pirms 10-12 dienām notika uzbrukumi Mm, ir iekšēja rakstura problēma Netanjahu un to tad atrisināt uh, bombardējot uh, gāzes sektoru. Vai tāds ir risinājums? Viena mirklīte vēl tikai runātājs saka, ļaujiet man pabeigt. Es uh, uzstāju, ka mums ir jāatzīst Palestīnas valsts, Eiropas Savienībai jāatzīst Palestīnas valsts un jāpanāk, lai visas eh, dalība valsts to darītu. Mums ir un runātājs tiek pārtraukts. Paldies, eh, saka priekšsādātāji. Es gribētu lūgt visus eh, pieturēties pie viņiem atlāvēlētā laika limita un eh, lūdzu tādā veidā izrādiet cīņu saviem kolēģiem. Nepārsniedziet atvēlēto laiku. Nākošais Forman kungs no grupām nepiedarošiem deputātiem. Paldies, priekšsādātāji. Tie ir meli, ka Izraels apmetnes ir nelikumīgas. Vai tās var apstrīdēt? Jā, bet nelegālas tās nav. Izraels robežas tika zīmētas 20. gadā gadā Sanremo vienošanās un uh, Nācija līgos 22. gadā to apstiprināja. Nekādi citi starptautiski uh, akti ir stājušies spēkā to vietā, un rietumkrasts ir Izraels un šīs vienošanās sastāvs. Tā nekad nav bijusi atsevišķa suverēna valsts, kad Briti aizgāja 48. gadā, sākās uh, karš starp arābiem un ebrejiem, un Jordāna pārņēma rietumkrastu, bet aneksija nekad netika atzīta. Kad Izraela paņēma atpakaļ kontroli pār savu zemi pēc deviņiem gadiem, gadiem def defensīvā 67. gada gadā, garā, tad tā nepārkāp starptautisko noteikto robežu. Tā ka tie, kas saka, ka apmetnes ir nelikumīgas, pilnībā mm, mm, ne, neinterpretē pareizi 48. pāntu no žene, 49. pāntu Ženēvas konvencijā. Pirms divām nedēļām Eiropas Savienība pieņēma likumu, uzspiežot eh, rietumu krastā esošiem mm, ebreju uzņēmumiem eh, marķēt savu produkciju. Tas ir rasistisks likums, kas atgādina kādu periodu Eiropas vēsturē. Tas nenovedīs pie miera reģionā. Eiropas Savienībā vajadzētu kaunēties eh, no savas darbības un veicinot šādu mītu, it kā, kā apmetnes kuras ir nelegālas, tāpat laikā tam trūkst uh, juridisku pierādījumu. Kāds reiz ir teicis, ja jūs uh, sākat ar meliem un atkārtojiet melus, tad cilvēki beigās uh, tāks, sāks tiem ticēt. Jūs zinat, kurš šis cilvēks bija. Ir laiks Eiropai virzīties uz priekšu. Miers ir iespējams tikai tad, ja tas balstās uz patiesību. Paldies! Tagad ir izteikušies visi runātāji politisko grupu vārdā, un tagad Zilfko kundze. No tautas partijas paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze, paldies par šiem pozitīviem vārdiem, ka miers starp Palestīnu un Izraēlu, ka tam ir jābūt ilgstošam mieram un ka tas tāds varētu būt, tas būtu panākams, ja mēs atvērtu.